atrodas. Tā ir tikai 2882 kvadrātmetri, un tas ir, nu, teiksim, ļoti šauri tādai kopīgai telpas izmantošanai, un tādēļ viņi vēlas jaunu ēku. Uh, izmantot, jo īres līguma pagarināšana iepriekšējā formā arī nav iespējams, un vienā birojā strādā līdz četriem cilvēkiem, un tas uh, vairs nav uh, tā pieļaujams. To Sangdor avēnijā Briselē uh, būs šī jaunā uh, ēka, tiks noslēgts līgums prēku izīr, izīrētāji ir privātie nesēji un um, ēku ir viegli e, sasniegt. Ēka 1991. gadā ir būvēta un tagad tiek um, remontēta. Arī nākotnes asbesta jautājums ir tāds, ka šī ēka nav tāda, kurā nebūtu nemaz asbests izmantots, bet gan ir tāda, kurā asbests ir izmantots droši. Un izmaksas nākotnē šajā jautājumā tiks eh, sekts no izīrētāju. Ir, eh, var tikt noslēgt uz 15, uz 15 gadiem līdz 1. janvārim 2017. gadā, un vēl īsti nav sap, zināms, vai, teiksim, tāda kopēja telpa izmantošana uh, būs uh, iespējama. Atbilstoši tās priekšrocības, kādas ir bijušas, ka vispiec izmanto šo ēku, noteiks to, ka ir iespējama sinerģija arī drošības struktūras vienots varēs tikt izmantots, un šis um, īres līguma veids ir tāds, ka mēs varam īres uh, izmaksas uh, mazināt no 73 līdz 150, uh, 115 pieaugs uh, darbinieku skaits. Uh, īres platība būs aptuveni 4800 kvadrātmetru un būs arī iespējas novietot uh, mašīnas. 175 eiro par kvadrātmetru ir īres cena. Mēs ap, apzināti neņēmām vislētākos piedāvājums, pie, uh, jo um, tie būtu sliktāk. It kā liktos, ka mēs mazā, maksātu mazāk, bet tas, kas būtu vēl papildus jāīrē, tam būtu nepieciešams vēl papildus izmaksas, un tādēļ man liekas, ka objekts, kas ir izvēlēts, uh, ir tas, nu, uh, prātīgākais. 1,19 miljonu ir šī uh, kopējā summa. Pirmo, pirmos piecos gados vairāk nekā 800 tūkstoši eiro. Līdz 2018. gadam 9 miljoni 278 tūkstoši uh, ir kopējā summa. Līdz um, 2017. gadam bija daudz pretendenti, seši uh, palika. Tā bija saruna procedūra, bija arī tenders visas Eiropas apmērā, un um, jautājums bija, vai tas, vai ēka tika meklēta tikai Briselē, bet man liekas, ka kopējās izmaksas 60% no tām būs uh, privāto nesēju, un uh, Eiropas Savienība piedalās ar 37,7% no kopējām izmaksām, un tādēļ es lūdzu komiteju uh, pieņemt pozitīvu lēmumu. Paldies! Nu, raugoties par uh, aģentūrām, es esmu arī atbildība par šādu kopēju ēku izmantošanu. Nesmu pilnīgi visu izlasījis, bet es domāju, ka man liekas, ka nebūs uh, problēma. Es uh, referenti ēku izmantošanas jautājumos varu tikai atbalstīt. Mikrofons izslēdzās runātājai. Dann haben wir, dann haben wir das jetzt. Tātad esam tad pieņēmuši kopēju lēmumu? Jā, labi, lieliski. Monika, tu vari to labo ziņu arī uh, sniegt tālāk. Tad nākošais ir sastais darba kārtības punkts. Ar to mēs tagad sākam. Sākam uh, ar uh, referenta viedokli un pēc tam Eiropas Investīcija bankas priekšsēdētājs teiks izteiks savu viedokli un uh, skaidros situāciju turpmāk. Paldies, Ivailo, lūdzu, tagad tev vārds. Madam Chair, Mr. President of the European Investment Bank, dear colleagues.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 mēs eh, pirms eh, turpinām diskutēt tālāk, noskaidrosim šo pēdējo jautājumu. Ja mēs 28. oktobrī, tātad tas ir eh, ceturtdien, arī 12. droši vien nosakām grozījuma iesniegšanas termiņu, tad mēs būsim ievērojuši termiņu attiecībā uz tulkošanu, lai novembrī tad varētu balsot komitejā, ja neviens neiebilst. Vai ir kāds iebildums? Vai 29. Uh, varētu arī uh, izskatīt, nu tā īpaši ne uh, sajaucot jūsu laika grafiku? Jā, es domāju, ka 29. arī varētu derēt. Tā tad grozījuma pēdējais iesniegšanas termiņš 29. oktobrs, pulkstens 12. Jā, labi. Tā tad nāk piekdiena pulkstens 12. Un tagad es lūdzu visus kolēģus un kolēģus, tad, kad Ilvo Kalfins runāja, šeit bija, nu, burtiski tāda tā kā skaņu, uh, bija tāds skaņu fons. Abi koordinātori no tautas partijas arī tagad runā. ja Eiropas investīcijas bankas priekšsēdētājs tagad uzstāsies. Lūdzu. Nu, tagad ir klusums. Jā, lūdzu, tad jums tagad vārds. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies, kā arī atvieglojāt. Uh, uzstāšanās fona. Paldies Kalfinu kungam referentam un paldies arī e, citu komiteju referentiem. Mēs esam saņēmuši ļoti, ļoti daudz jautājumus. Es domāju, ka tā ir tāda ļoti laba zīme. Zīme tam, ka visi patiesi ir iesaistījušies gan referents, gan arī citi eh, deputāti par um, Eiropas investīciju bankas ārējo mandātu. Un, ja jūs gribat, tad mēs varētu vienkārši nu, turpināt jūsu referenta teikto un īsi reaģēt uz visiem izteiktiem punktiem. Pirmais, ko uzsver Kalfinkungs, ir nepieciešamība uzlabot koherenci starp Eiropas Investīcija bankas aktivitāti un Eiropas Savienības pol politiskajām aktivitātēm. Es domāju, ka tas tāds ļoti būtisks punkts. Uh, Izvērtējums, ko veic ārējie eksperti, nosaka to, ka EIB kopējās e, izdevumi ir atbilst ES kopējā līnijām, bet noteikti ir iespējams uzlabot šo enerģiju un ir arī priekšlikumi, ko komisija ir izteikusi un kurus mēs atbalstam regulāri pieņemt kopējas tādas pasākums, lai atbalstītu ES projekts. Es bieži vien ārvalstīs ceļojot konstatēju, ka ES darbība, kas objektīvi ir nu, tā būtiskākā, ja mēs saskaitām ES investi, institūciju un dalību valstu palīdzību, tad mēs esam tas lielākais devējs visā pasaulē, bet mēs zaudējam redzamībā un arī efektivitātē, jo mums nav pietiekama uh, koordinācija starp dažādiem uh, iesaistītiem aktieriem. Un viss tas, kas uh, virzās uz tādas uh, koherences uzlabošanu, to mēs atbalstam. Un otrs punkts, ko jūs uzsvērāt. Tas ir rezerves jautājums. Uh, 2008. gadā tas tika pieņemts 2 miljardi izdevumu pret vērsti uz klimatu pārmaiņu samazināšanu, un tā bija viena no prioritātēm. Pats par sevi saprotams, ka mēs raugamies, lai šie divi miljardi kopumā netiktu tikai vienā pasaules reģionā izmantot. Es domāju, ka var tādu, zinām, sabalansētību atrast, bet es būšu ļoti uh, priecīgs, ja padomu un parlaments varētu mūsu, priekšli, uh, mūsu priekšlikums un komisijas priekšlikums uh, atbalstīt. Trešais punkts, ko uzsver jūsu referents, tas ir tāds, nu, tāds jūtīgāks jautājums, delikātāks. Um, tas ir EIB pienesums, atbalstot um, tūkstošgadus attīstības mērķus. Tas ir ļoti būtiski, lai samazinātu nabadzību. Uzklausījos referentu, un ne, viņš teica, ka nevajadzētu mainīt EIB profilu un uh, nepārveidot uh, e EIB par uh, attīstības banku. Uh, attīstības sniegšanas, attīstības uh, palīdzības sniegšanas. Un arī uh, teica, ka um, pretotos, es pats prepotos tam. Bet jūsu referents arī teica, ka EIB būtu jābūt uh, uzmanīgākai kāds ir tās operācijām uz attīstību. Tas bieži vien ir netieši. Mēs veicinām projekts, kas paaugstina ekonomisko izaugsmi un ceram, ka tai būs pozitīva ietekme uz nabadzības apkarošanu, bet, nu, jāsaka, ka šis netiešais elements, šī netiešā saite, mēs neesam īsti apgādāti tā, lai mēs reaģētu uz tādiem konkrētiem un uh, tiešiem jautājumiem, gan ekonomikas un veselības aizsardzības jautājumos, jo šādi pasākumi tos uh, finansē ar augstām procentu likmēm, uh, dodot aizdevumus, un tas ir tas, ko mēs nedodam, jo mūsu statūti aizliedz mums finansēt mūsu pašu projekts. Un es domāju, ka mm, noteikti ir tā, ka var uh, virzīties uz priekšu, un progress var būt nozīmīgs. Uh, un tā, lai ietekme uz attīstību tiktu sistemātiskāk un formālāk uh, novērtēt arī Eiropas Savienībā. Un, ja es pareizi saprotu, tad tā ir jūsu vēlme, lai mēs šajā virzienā attīstītos. Un es domāju, ka tas ir iespējams. Ir divi nosacījumi, tos pieminējat arī jūs priekšsētāj, kungs. Pirmais noteikums ir tas, ka jāakceptē tas, ka mēs varam papildus personālu pieņemt, uh, lai īstenot operācijas ārpus Eiropas Savienības un uh, Lietas ir ļoti skaidrs. Iesaku un kam teiko veido 27 dalību valstu pārstāvji. Un ja mēs pieņemam cilvēkus Eiropas Savienībā, nekad nav nekāda problēma, un ja prasu uh, pieņemt personālu ārpusēs, tad ir liela pretestība. It īpaši no to dalību valstu puses, kuriem pašiem ir uh, viņu uh, attīstības aģentūras un kas nevēlas, lai EIB attīstītos šai virzienā. Es gribētu teikt, jā, referenta kungs, es esmu, es pilnīgi atbalstu to virzienu, kur jūs iesakt, bet pirmkārt no vienas puses, lai pieņemtu papildus personālu, lai turpinātu šo ietekmes novērtējumu labāk veikt un arī monitoringu operācijām mm, tuvāk veikt. Un otrs. Uh, Nostājums ir, lai mums būtu uh, komisijas fondiem pieeja, jo daudzos gadījumos uh, arī uh, tad, kad ir visnabadzīgākajās valstīs mūsu darbība izvērsta, ir nepieciešams uh, sniegt aizdevums ar uh, procentu likmēm, kas ir augstāks uh, par tirgu. Bet pat labāk mūsu mandāts ir tāds, ka mēs tikai uh, šādā veidā varam darboties, un mēs paši nevaram samazināt mūsu uh, aizdevumu likmi procentus, un šie ieņēmumi ir ārēji, vai no dalībvalstīm, no ES fondiem, un tad ir ārkārtīgi nozīmīgi no man, manā skatījumā, ja mēs vēlamies attīstīties šajā jautājumā, tad mums jāvirzās uz priekši arī attiecībā uz šiem koncesijas fondiem. Ceturtais punkts, ko jūs pieminējat, referenta kungs, ir par nepieciešamību uzlabot uh, koordināciju ar citām uh, starptautiskām finanšu institūcijām. Pilnīgi atbalstu. Es uh, personīgi arī ļoti strikti iestājos uh, sēdēs, kad uh, dažādi attīstības banku un multilaterālie pārstāvi tieks, lai šo sēžu uh, laikā mēs pievērstos sistemātiskākai sadarbībai starp uh, starptautiskām finanšu institūcijām. Uh, arī, lai novērstu to, ka tas pats darbs vairākas reizes tiek vērts, veikts, piemēram, analizējot projektus, un tā varētu, nu, vienkārši dar, strādāt, ka viens izvērtējums tiek veikts, un tad tā pieredze iestrādāta. Šādi varētu samazināt izmaksas un varētu samazāk, samazināt izmaksas arī tiem, kas aizņems. Mēs varētu līdzfinansēt uh, Un, jo dažkārt pieteikums ir par vienu tā pašu uh, projektu, bet uh, vairāk prezentēts, un tas būtu daudz vienkāršāk arī mūsu aizņēmējiem, būtu viena analīze, ko veiktu viena institūcija un pārējās atzītu tās viedokli. Tā tad, nu, tāda sistemātiskāka sadarbība. Es to varu tikai atbalstīt un uh, Esmu pat arī parakstījis saprināšanās memorandu, kas ir vērsts uz šādu darbību. Piektkārt. Jūs, te, jūs ieteicāt kombinēt aizdevumus un subsīdijas. Tas ir jautājums par uh, to, lai uh, valstīm būtu vieglāka pieeja dažādiem fondiem. Jūs uh, pieminējat arī piemēru, kas uh, labi darbojas. Tas ir Āfrikas viens no fondiem, kurā mēs kombinējam EIB aizdevums un subsīdijas, kas nāk arī no fonda, kur no vienas puses ES fonds un no otras puses brīvprātīgas dalībvalstu iemaksas. Un no šī fonda izmanto uh, līdzekļus, lai uzlabotu infrastruktūru Āfrikā. Un mēs šādā veidā attīstam infrastruktūras projekts Āfrikā, un es domāju, ka šeit ir tāds modelis, kas ir interesants un kas varētu iespējams tikt atkārtots citos reģionos. Tātad atbalsti ir jā šādai dažādai līdzekļu kombinēšanai, proti EIB aizdevums un subsīdijas, kas nāk no citiem avotiem. Sastais punkts, ko jūs izteicāt, referenta kungs, tas ir jautājums par griestiem ir jāatzīst, ka aktuālajā griezt sagādā mums problēmas, jo dalībvalstis tad, kad krīze sākās, prasīja pātrināt aizdevumu izsniegšanu gan ēs, gan ārpus tās. Mēs izmantojām mūsu rīcībā esot šos līdzekļus un to darījāt ātrāk, atbilstoši dalībvalstu pieprasījumiem. Tas nosaka to, ka Pat labam šie līdzekļi ir limitēti. Un tas uh, skar tos līdzekļus, uh, kas ir domāti iespējamiem, uh, iespējamām kandidātu valstīm Rietum Balkānos, un tas, kas uh, paliek, nu tur nav neko daudz vairs līdzekļu. Un mums ir jāatrod risinājums visām citām šīm valstīm, kas ir vistuvākās Eiropas uh, Savienībai. Uh, un dažas no tām uh, oficiāli ir ceļā uz ES, un ceļā mums būs jāsaka tām, ka mums nu, gluži brutāli jāpārtrauc uh, mūsu starpību šajās valstīs, mūsu operācijas, un tas nav iespējams, mums jāatrod risinājums. Un bez tam minimums uh, tam, ko jūs uh, iesakat um, grozījumos, ko jūs iesniedzat, ka jāpapildus tam mums prasa jaunajās šajās valstīs. Uh, sāk strādāt. Piecas valstis tika nosauktas, kurās mūs varētu būt, ka mēs varētu būt aicināti. Tātad, nu, vajadzētu adaptēt griestus mūsu operācijām šajās valstīs. Noslēgumā, referenta kungs, jūs teicāt, kā pēdējo punkts attiecībā uz nākošajām finanšu perspektīvām, tās, kas sāksies 2014. gadam, Jūs teicāt, ka diskusijas jāsāk ātri, jo tā būtu iespēja, nu tā padziļināti izskatīt un pārskatīt uh, finanšu palīdzības uh, arhitektūru uh, ES vārdā un varbūt arī šīs jaunās finanšu perspektīvas varētu doties tai virzienā, kāda ieteica eksperti, tās priekšsētājs pēc Mišela Sārtiskju un mēs varētu nākošajā finanšu perspektīvu diskusijā uh, izmantot nās idejas, kāds bija Kandes grupā izteikts. Priekšstādātais kundze tie bija uh, pirmie pārdomu punkti pēc uh, referentu uzstāšanās. Paldies, šķiet, ka šeit ir liela vienprātība. Tagad uh, jautāšu deputātiem, vai kāds vēlas izteikties par uh, abu kolēģu teikto. Nein, es gibt. Nē. Jāran, lūdzu. Yeah, I have a question. Man ir jautājums. Ja, kā es saprotu no mājām mūsu runātājiem, es saprotu, ka dalība valstis īsti nevēlas paplašināt EIB mandātu. Vai tas ir tāds eh, fundamentāls gadījums, vai viņi ir baidās no izmaksām, vai viņi redz šeit risku, ka paplašinot ārējo mandātu būs uh, sarežģītāk piešķirt EIB svarīgāku lomu Eiropas Savienības iekšienē, vai jūs varētu to pakomentēt? Vai tā ir tāda principiāla pretestība, vai tā ir tīzāk praktiska, vai uh, finansiāla pretestība par šo ārējo mandātu? Jā, ja, danke. Jā, paldies. Helga ir nākamā. Jā, paldies par prezentāciju. Un liels paldies arī referentam. Mēs atbalstām jūsu pozīciju. Tā vispārīgi runājot, bet es gribētu uzsvērt šādus punktus. Finanšu operāciju vajadzības. Uh, EIB, lai varētu garantēt tās operācijas, kas notiek ar uh, valstīs, ir pietiekami svarīgs, lai tiktu minēts pantos un nevis tikai preambulē. Tas nozīmē, ka mums eh, tas ir svarīgi un arī ilgspējīga pārvaldība globālajos eh, resursos ir minēta 21. pantā līgumā, un tas būtu jāmin arī lēmumā, jo uh, Eh, es domāju, ka tādējādi varētu būt lielāks uzsvars uz ilgtspējību un vīdes eh, apsvērumiem, un tāpēc vajadzētu uh, to vairāk uzsvērt un ielikt svarīgākā teksta daļā. Un otra lieta - konsultācijas par uh, projektu finansēšanu, tur varētu pastiprināt šo formulējumu, un Eiropas investīcija bankai vajadzētu būt skaidriem izslēgšanas kritērijiem, balstoties uz vīdes un citiem kritērijiem savām finanšu operācijām. Šajā kontekstā uh, neatkarīgi vīdes izvērtēm būtu jāveic pirms EIB valde apstiprina projekts un pavisam īsi iedošu jums šos te punktus rakstiski, bet es domāju, ka uh, No mūsu zaļo perspektīvas mēs jūs varam tiešām atbalstīt, bet mēs gribētu uzsvērt zināmas aspektus un varbūt, ka būtu iespēja šeit panākt kompromisu. Paldies! Jā, Kārl. Jā, Kārl. Thank you, Mrs. Č Paldies, priekšsādātāji. Tikai daži īsti komentāri. Pirmkārt, gribētu pateikties mūsu referentam, jo viņš eh, dara ļoti grūtu darbu Un jo vairāk mēs par to diskutējam, jo um, vairāk apzinās, cik tas ir sarežģīti. Tā pašā laikā, protams, uh, jo vairāk jūs iedziļināties kādā lietā, jo vairāk jūs riskējat uh, sākt mikromenedžēt. Tā tad ir šāda uh, līdzsvaru jāatrod. Un kamēr mūsu IB draugs ir uh, Uh, apmierināts, tikmēr mēs neesam pārāk daudz iejaukušies šeit. Es esmu priecīgs par to, kādu iz, pieeju ir pie, pie, izvēlējies referents, un uh, mēs uh, iesniegsim grozījumus, un es domāju, ka ir svarīgi raudzīties, kā EIB var izmantot kā instrumentu, lai atbalstītu citus lēmumus, ko esam pieņēmuši, piemēram, 2020. gada stratēģiju, Baltijas jūras stratēģiju, kas uh, ir svarīga stratēģija, būs donoru stratēģija, kurām ir liels atbalsts parlamentā, un tās ir tās lietas, kuras es pieminēšu grozīmos. Pavisam īsi tiešām atbalstu referentu pozīciju, un es domāju, ka mēs panāksim ļoti labu ziņojumu beigās. Paldies! Paldies! Tagad Barbara. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu vēl pāris vārdus teikt par nabadzības samazināšanu. Man liekas, lai uh, to nodrošinātu, tā kā arī iepriekšējie uh, runātāji uh, to uzsvēra. Jāmaina ir uh, bankas darbības modelis. Protams, ka tas prasa to, lai būtu vairāk personāla un arī vairāk naudas, un tagad tā, ekonomikas krīzes apstākļos un arī mm, tādu ierobežot budžeta apstākļos tas ir problemātiski. Es nezinu, vai mēs patiesi tagad varētu nu, tādus um, lielus sapņus. Uh, um, uzskaitīt, bet nu, netieši mēs varētu aicināt darboties un EIB varētu ar um, citiem arī sadarboties, kas uh, iespaidotu cilvēku labklājības pieaugumu, uh, cilvēktiesību labāku ievērošanu un citas jautājumas. Mēs varētu to pārunāt un varbūt, ka mēs varētu arī eh, bankas iekšējā darbā un tajās iekšējās komitejās vēl šos aspektus ietvert. Paldies! Tagad atbild uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūsu pirmais jautājums par šo te pretestību, kas ir jūtama no dažām dalību valstīm attiecībā uz šo te ideju par EIB aktivitāšu paplašināšanu ārpus Eiropas Savienības un uh, savā ziņā pārveidojot EIB par patiesu attīstības banku. Tur ir divi galvenie iemesli. Pirmais - bāžas, ja bailes, un to skaidri pauda dažas dalību valstis Bāžas, ka ja EIB pārāk paplašinātu savu darbību ārpus Eiropas Savienības, tad tas varētu nākt par slēgtu tās darbībai Eiropas Savienības ietveros. Un dažas dalība valstis uh, jūt, ka Eiropas Investīcija Banka tiešām ir vēl ļoti vajadzīga Eiropas Savienības ietveros tieši 2020. gada stratēģijas kontekstā, kas tika minēta. Daudziem tātad svarīgiem uh, projektiem, stratēģiem Eiropas Savienībā. Tas ir vajadzīgs, tikko mēs dzirdējām par uh, Baltijas jūras stratēģiju, Donavas stratēģiju. Tie ir svarīgi projekti. Un ja EIB paplašinātu savu darbību pārāk plaši ārpus Eiropas Savienību, tad tas varētu negatīvi ietekmēt tās darbību ES ietvaros. Un otrs iemesls, kāpēc uh, mēs saskaramies ar pretestību no dalību valstīm, uh, Un kā jau es to pieminēju, ir fakts, ka uh, dalībvalstīm ir pašām savas spēcīgas attīstības aģentūras, un tās nevēlas uh, pēdiņās tādu kā kom, konkurenci no Eiropas institūcijām. Tie, manuprāt, ir divi galvenie iemesli, kāpēc nav tik plaša vienprātība atbalstot mūsu darbību ārpus ES. Nav tik plašs atbalsts uh, mūsu ārējā darbībai, kā mūsu darbībai Eiropas Savienības iekšienē. Man ir uh, varbūt arī jāieņem pozīcija attiecībā uz dažiem grozījumiem, dažus apsvērums iekļaut uh, lēmumu tekstā, par to varētu padomāt. wir haben noch uh, fünf Minuten. Jā, mums vēl ir piecas minūtes. Lūdzu. I have two questions. First one.

Labi, un tagad referents noslēgumā. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsēdātājs kundze. Es gribētu tikai pavisam īsi sniegt dažas atbildes. Pirmkārt, Runājot par Eiropas investīciju bankas aktivitātēm ārpus Eiropas Savienībām, tas ir 10% no bankas aktivitātēm, tāpēc es nedomāju, ka tas, ko mēs darām ārpus Eiropas Savienības, var ļoti apdraudēt to vērtīgo lomu, kuru uh, banka spēlē Eiropas Savienības iekšienā. Es tātad tiešām nedomāju, ka tas uh, ir ļoti spēcīgs arguments. Protams, ja mēs runājam par aktivitāšu paplašināšanu ārpus ES, tad ir jārunā par budžeta jautājumu kas uh, um, daudz dalībvalstis uh, satrauc. Tagad par pēdējo jautājumu, Godmaņkungu jautājumu. Prezidents Mērštats minēja, uh, cik uh, maz riski ir šai bankai kopumā, bet ir īpatnība runājot par šo konkrēto dokumentu, jo tā ir garantija, kuru sniedz Eiropas Savienība ar valsts naudu, publisko naudu aktivitātēm ārpus Eiropas Savienības. Tas nozīmē, ka bankai ārpus ES ir divas uh, iespējas. Pirmkārt, rīkoties ar pašrisku, kā tā darbojas ES, un tur prasības ir ļoti uh, augstas, lai saņemtu to reitingu kā bankai, un otrkārt, varētu um, īstenot operācijas, ar Eiropas Savienības garantijām, bez pašriska. Un šīs garantijas eh, ir praktiski nodrošināts ar garantiju fondu, kuru pārvalda pati banka. Un, ja nemaldos, tad tie ir apmēram 9% no garantijām. Un garantija sēdz apmēram 65% no bankas operācijām. Tātad, ja jūs paraugāties uz naudu, kas ir šajā fondā, tā rada uh, ļoti e, būtiskus virs efektu aktivitātēm ārpus Eiropas Savienības. Vienu svarīgu jautājumu uzdeva Helga Tripele. Konsultācijas uz vietas. Mēs par šo jautājumu esam ļoti daudz runājuši, un tiešām uh, interesi ir no dažādām pusēm parlamentā. Prezidents Mēstats to neminēja, bet bankai ir savi uh, Eh, vadītāju projektiem, aizdevumiem. Vienalga, vai tā būtu valsts vai kompānija ārpus Eiropas Savienības, visas eh, šīs konsultācijas ir jāveic tā tad eh, tam atbildīgajiem partnerim, kas padara šo aizdevumu iespējamu. Ko mēs prasītu no EIB? tas ir prasīt vietējiem partnerim īstenot šīs konsultācijas uz vietas. Tā nav pati banka, kas to dara, bet bankai ir jālūdz savam vietējam partnerim to darīt. Un tad šis te jautājums par to, ka to varētu ielikt internetā, lai visi zinātu, uh, kas ko dara. Protams, iespēja robežās, ja mēs runājam par uh, uh sadarbību ar citām finanšu institūcijām. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Vēlreiz atgādināšu visiem, kas uh, tikko varbūt īsti neizsakoja. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. oktobrī 12. Labi. Tad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Lielas paldies jums, protams, es atvainojos, liels jums paldies. Un, uh, es domāju, ka mēs noteikti vēl drīz tiksimies un runāsim tieši runājot par 2020. Eh, gada projektu. Ā, Reinars nāk, tāpēc man Laslau nemaz nebūs jādod vārds kā referentam. Jā, jā, jā, mums ir eh, jāizskat abas lietas. Mums gan ir jāapspriež grozījuma budžets, eh, budžeta grozījuma tātad par piekto punktu un par septīto punktu ir jārunā, kur ir runa par solidaritātes fonda izmantošanu. Un tas viss ir cieši saistīts. Tagad Raimaram droši vien vispirms vajadzētu ievilkt elpu, vai viņš uzreiz var jau slēgt iekšā mikrofonu un sākt mums stāstīt. Laslā, varbūt. Uh, Laslo, vai mēs ļausim Raimeram runāt, vai vispirms tu gribi teikt kaut ko un tad Raimers. Tas viss ir cieši saistīts. Kaut gan man uh, visu laiku liekas, ka tavs uzdevums ir pēc tam uzstāties, tad, kad viņš uh, mums to būs ieteicis, tad tu varēsi mums uh, ieteikt atbalstīt šo te punktu. Jā, lūdzu. Jā, Jā, paldies. Es atvainojos, ka es te tā, uh, es teicu, ieskrēju, bet es biju Berlīnē diskusijā par finanšu daudzgad schēmu un pašu līdzekļiem un to, kas ir rakstīts līgumā, un tāpēc uh, Tas ir arī visu uzdevums. Stītā tropfen hült den stein, sagt man, jā. Um, ähm, jā. jā, pat katrs piliens var uh, panākt akmens skaldīšanu. Runājot par starpiešās nolīgumu par 2006. gada maija uh, dokumentu, tur jānorāda uz to, ka šeit maksiāli uh, vienu miljārdu var um, mobilizēt. Tas ir uh, šis fonds komisija pēc īrijas pieteikuma uh, par šiem te 2009. gada novembra plūdiem un paņemot par pamatu tos uh, skaitļus, kurus ir iesniegusi īrijas puse. Tātad komisija ir uh, divi divi punkta klauzulu izmantojusi, kur uh, tiek minētas ārkārtais reģionāls katastrofas. Un uh, šeit uh, ir paredzēta solidaritātes fonda izmantošana. Šie skaitļi ir par zemu. Uh, patiesībā pēc solidaritātes fonda kritērijiem, bet uh, tomēr šis ir īpašs gadījums, un tāpēc šis 2-2 punkts solidaritātes fonda regulā tiek izmantots, un komisija izsaka atbalstu, sniegt palīdzību. Šeit ir runa par 13 miljoniem eiro no Eiropas solidaritātes fonda. No manas puses šeit nekāda iebilduma nav, bet ir šī te procedūra, par ko man jāatgādina, ka pirms budžeta komitejas balsošanas par to ir jāsakās arī reģionālās uh, reģionālo lietu komitējai. Un atkal mums ir problēma, ka maksājumu apropriācijas eh, jānā, jāņem no Eiropas sociālā fonda. Un tas ir vienmēr šis jautājums, eh, eh, kas ir šādos gadījumos, un vienmēr ir jāapsola, ka sociālajam fondam būs pietiekam daudz līdzekļu. Tā ir tā vienīgā kritiskā piezīme, kas man šeit ir jāizsaka. Visā citādi es no savas puses varu uh, ieteikt atbalstīt šo lūgumu solidaritātes garā. Paldies! Kobu News ir rakstīts, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. oktobris 12. un uh, tad 9. Uh, novembrī būs balsojums. Un uh, novembra 2. plenāra sesijā tad būs balsojums plenāra sēdē bet mums nav jābalso, ja mēs nesaņemsim no Laslo naudu. Eh, you don't need to be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 Paldies. Es domāju, ka mēs to visu varam ļoti labi saprast, bet uh, parlamenta administrācija vienkārši paņēma uh, virsrakstu. Referents ir referents. Viņi nepaskatījās, kas aiz tās lēpjas. Well, I just want to... Anna. Jā, es gribēju uh, atbalstīt uh, tās piezīmes, ko teica Laslo Pirmkārt, mēs redzam, ka ir diezgan ilgs laiks vajadzīgs pirms nauda pienāk, un tā varētu būt problēma. Daži no mums bija nedaudz aizdomīgi par solidaritātes fondu pašu ideju. Es atceros, ka bija Uh, plūdi un Šrēderkungs tur uh, devās uz turienu un vācieši toreiz te brīnījās un toreiz daži teica, nedariet to, jūs par to visu maksāsiet. Bet es gribētu uzdot jautājumu komisijas pārstāvjiem par laika grafiku jautājumu. If it could Varbūt, ka nākotnē to visu varētu pātrināt. Jo uh, vai tad noteikumos ir teikts, ka tam ir jāilgst tik ilgi? Un otrkārt jautājums, ko minēja Laslo, nevis par dabas katastrofām, bet cita veida katastrofām, kas uh, tika apspriests, kad mēs veidojām solidaritātes fondu un kādas šeit ir iespējas eh, tādām katastrofām kā tā, kas tikko notika eh, Ungārijā? Kādas tur ir iespējas solidaritātes fonda ietvaros? Brian Crowley. Brians Crowleys. Thank you very much. Paldies, priekšsādātājs kundze. Un paldies referentam par entuziastisko darbu, par solidaritātes fondu Un man arī ir tur zinām interesi mana dzimtā pilsēta, kurā es dzīvoju, uh, apludināja un 18 miljoni eiro uh, zaudējumu šajā pilsētā vien. Un uh, joprojām liela daļa uzņēmumu vēl nav atsākuši savu darbību un ir ļoti svarīgi, lai šī nauda tiktu sniegta, un tomēr es gribētu paust zinām piesardzību. Nevajadzētu būt tā, ka tūlīt tiek sniegta nauda, jo ir jānodrošina, ka neviens cits nav atbildīgs un nav uh, spiests maksāt par to. Protams, to vajadzētu pātrināt, bet tādu pilnīgi tūlītēju finansējumu tas būtu ļoti grūti ieviešams. Un tomēr Laslo ideja par aizdevumu mehānismu uh, avārijām, kas ir notikušas cilvēku kļūdas dēļ, kur nekavējoties ir vajadzīgas uh, mājas un drošības nodrošināšana un situācijas uh, atrisināšana, uh, kas nav dienestu uh, spējās kaut ko tādu sniegt, tam būtu jābūt iespējamam. Un vēl piekrīt Laslo tajā, ka tas ir tiešām smieklīgi, ka cilvēks, kurš iesniedz budžeta ziņojumu mūsu um, parlamentā par 134 miljardiem eiro, viņam ir dots tikai 4 minūtes runāt. No iepriekšējās pieredzes zinu, ka jūs uh, priekšsēdētāju uh, konferencē <clears throat> to paceltu, tad referentam un citiem referentiem varētu sniegt pat stundu laika. Danke sehr. Paldies. Tagad noslēgumā vēl Raimers. Jā, ja, vielen dank. Paldies. Laslo un uh, Anna aizsāk ļoti interesantu diskusiju. Un es tomēr gribētu uh, vēl nu, tādu norādi izteikt. Tajā brīdī, kad mūsu fonda, tad kā solidaritātes fonds nedarbojas, tad ir vēl 122. pants, uh, pa, ka padome dabas katastrofu gadījumos vai tajos gadījumos, kad dalībvalstu skar eh, tāds eh, notikums, eh, par kur nav atbaldīga dalībvalstu, var um, tikt piešķirta Eiropas Savienības palīdzība un parlaments tiek informēts. Pad, uh, komisija pārskat dokumentā 60 um, miljārdu stabilizācijas mehānismu pakotnē 122. pandu izmantoja. Um, Tātad pat stabilitātes mehānismus izmantoja, lai garantētu bankas katastrofas vai dabas katastrofas. Tātad es domāju, ka komisija ļoti inovatīvi un arī humāni varētu darboties šādos gadījumos. Paldies. Kūt, vielen dank. Paldies. Tātad. Ā, lūdzu. Just, just Tikai pārsteigumi. Sidonija man nelūdza runāt par šo te laika nepietiekamību. Jā, paldies, nu mēs visi tā arī to bijām iedomājušies. Tātad 28. pret nākošā ceturtdiena pēdējais datums, kad uh, var iesniegt uh, vēl grozījumus. Mūsu priekšsēdētājs ir uh, atgriezies un turpinās vadīt sēdi. Voilà, merci, Juta. Paldies, Juta. Atvainojiet, un es arī atvainojos. Jā, štata kungam. Es biju priekšsēdētājs trilogā par pilsoņu iniciatīvu un budžeta komitejas deputātiem var teikt, ka mm, kompromiss, uz kuru uh, virzamies, nemaksās ne eiro no kopējā budžeta. Tagad turpināsim un virzīsimies pie astotā punkta darba kārtībā. Referents Giovanni Lavija mums saka, ka šis punkts ir atlikts. Jā, labi. Nav iebilduma. Arī Giovanni ir pārlikts un pazūd. Devītais punkts François Alfonsi skaidros, ka viņš grib kādu citu procedūru piedāvāt tās vietā. Lūdzu, kolēģi. Oui, qu'est-ce qu'il a ce micro euh, Il a rien, ça va. Nu, beidzot man izdevās ieslēgt mikrofonu. Tā tad priekšlikums par uh, kopienas finanšu pasākums, kopējās jūsēmniecības politikas īstenošanai un grozījumu izdarīšanu. Mūsu uh, komiteja pievērš šim jautājumam. Tie ir tehniski jautājumi, šeit nav nekāda pretensija Un to, ko var piedāvāt, es gribētu uh, vēl teikt, ka Zilsaimniecības komiteja, kas ir galvenā atbildīgā, ir uh, iesniegus grozījumus, kuriem arī nav uh, budžeta ietekmes. Un atzinums, uh, ko es uh, sagatavoju, tas ir attiecībā uz uh, ko atbildīgās komitejas uh, informēšanu kā mēs vienkārši pār, paātrinam uh, situācijas attīstību un grozījumiem vajadzētu stāties pēc iespējas ātrāk spēkā. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties un komentēt šo priekšlikumu? Nē, tā tas nav. Tad uh, rīkosimies, kā mūsu referents ir uh, ieteicis. Un uh, būs budžeta komitejas priekšsēdē vēstule par šo jautājumu. Tagad nākošais. Mēs varam pievērsties nākošajam punktam. Tas ir desmitais. Vienpadsmit, divpadsmit, trīspadsmit, četrpadsmit un piecpadsmit. Uh, Tā ir kopēja diskusija par vairākiem globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanas gadījumiem, un tā būs Barbara Matera. Šeit ir uh, paredzētas kopējas apspriedz par šiem jautājumiem. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu lūgt jūs uh, būt pacietīgiem, lai uzklausītu šos jautājumus. Ir seši pieteikumi. Uh, globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanai. Visi iesniegumi ir no Nīderlandes, un tas ir uh, grafiskais sektors, uh, to skar ekonomikas krīze, arī automobiļu ražotāji un tekstilu sektors. Um, ir iesnieguši pieteikums, tos skar arī jā, uh, krīze par atsevišķiem punktiem. 580 cilvēku aptuveni tiek atlaisti, kas ziemeļu un dienvidu Holandas reģionos strādā. Divi miljoni trīsimt tūkstoši eiro tiek izdoti. Un uh, otrais skatījums. Šeit ir aptuveni 700 atlaisto cilvēku. 79 uzņēmumi strādāja uh, multimēdiju un uh, preses izdevumu izdošanas jomā. Septiņdesmit divi uh, tūkstoši eiro tiek prasīti. Šeit nākošais ir aptuveni 800 atlaisti cilvēki no aptuveni 70 uzņēmumiem, 2 miljonu 890 tūkstoši tiek prasīts kā palīdzība. Tad papildus 750 cilvēki, kas strādāja 45 uzņēmumos, ir atlaisti. Gelderlendes un Overhaisela reģionos tiek prasīti 2 miljoni eiro. Un divi pēdējie pieteikumi, tos ir akceptējusi komisija, otrais punkts C sadaļa, to komisija var lēmt pati un akceptēt pieteikumus, lai palīdzētu darba ņēmējiem, kas ir atlaisti. Bieži vien tie ir tādi nelieli pieteikumi salīdzinot ar tiem skaitļiem, kurus es minēju. Tātad šie uh, skaitļi, ko es minēju līdz šim, tiem būs liela uh, sociālā ietekme. Un es gribētu, lai komisija nu katrā gadījumā akceptētu šos uh, eh, pieteikums. Uh, 14 ir 190 atlaistie cilvēki un Limburgā tas ir noticis un 550 tūkstoši eiro tiek prasīti. Un pēdējais pieteikums 140 cilvēki atlaisti no diviem uzņēmumiem. 450 tūkstoši eiro tiek šeit pieprasīti un daži kolēģi šeit komitejā ir par šo jautājumu jau runājuši, bet komisija ir uh, paredzējusi jau budžeta līniju, lai pārnesums no neizdotajiem uh, uzņēmumiem, kas bija uh, bijuši domāti, MVU varētu izmantot. Un es tiešām gribu uh, pasvītrot, ka komisija ir ļoti skaidrs, teiksim, tāds noteikums paredzējis. 9. novembrī budžeta komitejā būs balsojums, un tad mēs ceram, ka 1. novembra plenārsēdē mūs atbalstīs plenārsēdē. Paldies! denke, wir können. Nē, nu es domāju, ka šīs, šos tehniskos jautājumus mēs varam vienkārši pieņemt zināšanai, lai arī tas ir tāds klasisks piemērs tam, kas tādos tehniskos piemērojumos un budžeta tehnikā ir um, ietverams. Jo šajā procedūras, uh, par šo procedūras veidu mēs cīnījāmies, un ja tehniskie piemērojumi par uh, NKI ietver uh, viens B kategorijas pie, piemērošanu dalībvalstu un saņēmēju uh, valstu uh, ziņā. 2007. līdz 2009. gada IKP plus mīnus 5% atšķirs, un tādēļ ir nepieciešami pielāgojumi maksājumu un saistību apropriācijās, nu tas ir kas tāds, ko vajadzētu pozitīvi piefiksēt, un trīs eh, dalībvalsts Čehija, Polija un Slovākija vienu miljārdu aptuveni nesaistību un 282 eh, miljonus maksājumu finanšu programmās 2011., 2012., 2013. gadā saņēmis kā rezultāts uh, šai uh, budžeta tehnikai tāda, kā tā ir iestāžu nolēguma sadaļa, kas nozīmē, ka cik nozīmīgas ir šīs tehniskās detaļas, detaļas mums noteikti, nu, tas jāņem uh, vērā, jāpieņem zināšanai. Ļoti labi tad es izmainu manis teiktos vārdus. Šie tiešām ir saistoši e, vārdi. Nu, tas ir vienmēr tad, kad Raimers, kas mums to izskaidro. Es domāju, ka Eiropas komisija negribēs vēl uh, komentēt arī kolēģi, ne mēs esam visi nu burtiski tādā tā kā ekstāzē. Uh, Mēs varam pievērsties nākošajam punktam, kas nav viss 17. Nu, nedaudz lūdzu pagaidiet, kamēr ieradīsies uh, ģenerāldirektors pētniecības ģenerāldirektorātā kas uzrauga ITER uh, programmu. Tas ir 17. punkts jo viņa klātbūtne ir ļoti liederīga mūsu diskusijā par ITER, un tieši šajā brīdī viņš tieši par šo pašu jautājumu o, diskutē ITRE komitejā un uzstājas. Tātad es uh, piedāvāju uh, pievērsties 18. punktam Barbara Matera uzstāsies, tas ir balsojums. Nu, ja viņi nevēlas, tad viņi var arī neuzstāties. Tas ir balsojums par viņas ziņojumu par īriju. Jā, bet viņi tomēr vēlas uzstāties. Jūs vēlaties uzstāties? Nē, pavisam īsi. Tikai vēl nu, tāds papildinājums. Mēs jau runājam par šī fonda uh, izmantošanu un mēs varētu balsot, bet tik ļoti daudz kolēģi nav klāt, varbūt, ka vajadzētu to atlikt priekšsēdētāk, mums jums tagad jāizlemj. Bet es domāju, ka mums ir nodarbinātības komitejas uh, viedoklis, nav grozījumi, mēs varētu balsot, mēs varētu balsot uzreiz. Mēs varētu balsot uzreiz, ja jūs varētu, nu tā pavisam īsi pateikt, uh, tad tā varētu darīt. Kas par? Paldies, kas pret? Bokroškungs. Kas atturas? Nu, kas atturas? Ja, nē, nu labi, tā tad eh, pieņemts eh, vienbalsīgi izņemot nejauko Bokroškungu. Tagad eh, izteiksim viņam piezīmi. Nākošais ir 19. punkts. Lašlau Šurjans piedāvās pārvietojumu. Lašlau lūdzu. Uh. Fact, uh, not... Patiesībā nevis es piedāvāju šo te transferu, ja pārvietojumu, bet komisija. Un tas ir tās augtais vispārējais pārvietojums, un es uh, domāju, ka mēs varam būt uh, patiesībā lepni, jo pirms gada mēs teicām, ka uh, 1B uh, sadaļai paredzētā nauda ir neliela, un tagad ir priekšlikums uh, palielināt 1B sadaļu par vairāk kā 1 miljārdu eiro. Tas taču ir kaut kas. Patiesībā pēdējo desmit gadu laikā šis priekšlikums uh, ir vislielākais vispārējais pārvietojums, nevis procentuāli bet absolūti procentuāli pagājuši pēc pirms pieciem gadiem tas bija nedaudz lielāks, un tomēr esmu ļoti apmierināts ar šo jautājumu un īsti paskaidrošu, kāpēc. Jo mēs uh, uh samazinām dažas pozīcijas un dažas palielinām. Un, uh, galu galā tās pozīcijas, kuras mēs tagad samazinām, eh, tur būs labs izlietojums un būs varbūt tāds iespējas, ka simtprocentīgi tiks izmantots šī nauda, jo uh, neizmantotā nauda tur paliks. Tātad, ja mēs analizējam par eh, pozīcijām, kuras ir pienācīgi iz, iztērētas ieviešanā, uh, tad mēs eh, nevaram galīgos datus izmantot mehāniski. Mums jāraugās, kāds ir nobalsotais budžets, ieviestais budžets, un pēc tam tikai mēs varēsim izvērtēt, vai šī vai cita pozīcija ir pienācīgi ieviesta vai nē. Tātad eh, šie te galīgie 100% nav vienmēr pareizi, tur ir zināmas manipulācijas. Bet otra medaļas puse, es pilnībā atbalstu komisijas priekšlikumu. Mēs nevaram izpildīt tās vajadzības, kādas ir šajās te pozīcijās, kur mēs dodam tagad vairāk naudas no citiem resursiem. Uh, Iedomājieties, kas notiktu padomē, ja priekšlikums būtu ielikt eh, jaunu naudu šajā pozīcijā. Ne uz, neskatoties uz eh, to, ka 1B sadaļā ir paziņojums, ka ja gadījumā eh, vajadzības būs augstāks nekā nobalsotais budžets, tad uh, dalībvalsts būs gatavas uh, uh, maksāt. Un tagad uh, lauka attīstības pozīcijā dalībvalsts maksā, kāpēc tur ir tik liels pārpalikums. Bet analīze ir viena lieta, uh, balsošana arī ir uh, laba lieta, un es uh, iesaku balsot par šo pārvietojumu. Paldies priekšsēdētāji! Laiks dzīvot, laiks mirt. Ir laiks izvērtējumam un tad balsojumam. Tā teikts ir Bībelē un arī Remarks tā teica. Godmaņa kungs grib komentēt, lūdzu. Godmaņa kungs, lūdzu. Very, very small comments because I... I... glaube, ich kann es mir ersparen. Es domāju, ka uh, es to varu nedarīt. Pēdējā sēdē arī ģenerāla direktora klātbūtnē es izteicu šo jautājumu par trīspakāpju finansējumu, uzdevu jautājumu, vai nopietnā veidā starptautiskā projektā šādi vajadzētu uh, papildu finansējumu ITER uh, dot. Uh, bud budžeta komitejā tika diskutēts, izņemot vienu politisko grupu, pārējās politiskās grupas un tādā principa pieejas jautājumā ir par to, lai uh, mēs rastu papildu finansējumu, bet, nu, protams, situācija ir tāda, ka to nevar, nu, gluži vienkārši, vienkārši tāpat izdarīt, tikai tāpēc, ka ir priekšlikums un 400 miljonu 2010. gada budžeta, uh, budžetā ir pieejami līdzekļi un 450 miljoni kaut kur līdz 2013. gadam jāatrod, un pēc samalī vēl dažādi pārvietojumi no septītās pētniecības ietvaru programmas arī ir nozīmīgi. Nu, manā skatījumā arī citās vietās par menedžmentu un pārvaldību ITER kontekstā tiek runāts un diskutēts, un man liekas, ka ir nozīmīgi, lai šeit būtu arī runāts par to, kāpēc šādi paplašinātie skaitļi ir Un tas ir pāri visiem tiem skaitļiem, kādi sākotnēji ir bijuši nosprausti, un tādēļ gribu um, labprāt uzklausīt, cik tālu nu, tas vispār var tikt pateikts, kāds ir bijis diskusija procents, at, process attiecībā uz menedžmenta struktūrām, profesionālo atbalstu, o, uzlabot situāciju, lai nākotnē tas darbotos labāk un uh, veiksmīgāk un gribu zināt arī, kā attiecībā uz šiem atklātajiem jautājumiem laika grafiks ir padomā. Nu, nevis tā, kā budžeta iespēju, nu, lemjiet par 1,4 miljārdu papildu finansējumu un vispārējā jautājumu, kas ir arī nepieciešama, lai taisnoties publiskā vidā, tiek saistīta ar papadonas lēmumiem, iespējams arī jau tad, kad budžeta iestāde jau būs pieņēmusi lēmumu par finansējumu, lai arī kāds tas būtu. Es domāju, ka šie jautājumi ir tādi, uz kuriem mūsu viesiem būtu šodien jāatbild, un tad pēc tam es vēlreiz labprāt iesaistīšos diskusijās.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 recht herzlichen Dank. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mans jautājums ir, kāds ir stāvoklis sarunās starpvaldību līmenī, jo finanšu problēmas jau ne tikai Eiropā ir manifestējušās, bet arī mūsu partners tās skar. Vai ir uh, līgumi, kuros ir tāds ļoti nevienlīdzīgs balss sadalījums paredzēts, jo šeit balss sadalījums un, uh, respektīvi, pamats eh, starp, starpvaldību nolīgumam no komisijas pusēs ir saistīts ar izmaiņām un kā izskatās nu, šie jūsu priekšstati. Un otrkārt, vai mums ir nepieciešama jau juridiskā bāze līdzekļu papildus piešķiršanai, eh, gluži vienkārši arī šai būvniecības eh, fāzei. Tā, tā ir domāta. Un nākošais jautājums pēc tam, kad būvniecības fāze. Jā, ir skaidrs, ka ir daudz līdzekļu nepieciešams vai tāda kvalificēta uh, uh, procedūra tiks uh, ievadīta, lai konkursus izņemot, jo tas skar tiešām tādas ļoti lielas būvniecības uh, projekts un nepieciešams profesionāls pārvaldības. Uh, uh, īstenojums. Un otrkārt, var, vai būtu iespējams attīstīt biznesa plānu, kas paredzētu uh, un, pas, un um, atainot, kā ITER būvniecība tiks uh, izveidot, kas notiek, ja mēs nedod papildus līdzekļus, un kas notiek, ja mēs šīs summas par vienu miljārdu samazinātu. Nu, kā tas ietekmētu projektu šajās trīs manas minētajās iespējās? Paldies, tagad Helga Trupelkundze. Jā, paldies priekšsēdētājs Kārēmers Bogi, to to ļoti skaisti teica. Es piedaru pie tās grupas, kas ir pret ITER projektu, bet vēlos teikt, ka neesam vienīgie, bet arī GOE, kā grupa neatbalsta šo projektu, ir atsevišķi kolēģi, kas nepārstāv viņa politiskās grupas viedokli, bet kas arī vismaz, nu, ir skeptiski. Uh, par šī, jaut, šī projekta īstenošanu. Es um, nesaku, es varētu lēmt, un es negribu um, teikt, ka šis projekts nekad nebūs veiksmīgs, to neviens nevar pateikt. Viens zinātnieks saka, mēs to nespēsim, citi saka, jā, mēs spēsim, mēs visu to nezinām. Uh, Tas, kas man liekas, ir tas būtiskākais mūsu argumentos, kā zaļo grupai šeit parlamentā, ir tas, ka mēs uzdodam jautājumu, vai ir saprātīgi, tīpaši tad, ja mēs nezinām, vai tas būs uh, veiksmīgs, tik daudz naudas uh, ņemt un uh, atsaukt no citiem veiksmīgiem projektiem pētniecības uh, ietveros, uh, un kur ir daudz drošāk šī zināšana ka mēs esam bijuši veiksmīgi un jau arī nākotnē, tuvākajā nākotnē veiksmīgi strādāsim. Tas ir šis centrālais jautājums. Un mūsu rezultāts ir cits. Un tagad par finanšu jautājumiem. Ana Jensen pēcpusdienā jau runāja par to, ka mums ir daudz citu un būtiski jautājumu, kā klimata aizsardzību un citus. Un Salvators teica, nē, nu no lauksaimniecības uh, fondiem šo naudu nevar ņemt, bet nu tad jādod, jauta, jāatbild uz jautājumu, no kurienes tad nāk šī nauda? Vai arī jūs, ja jūs vairākumā domājat, ka šo projektu tagad ir jāfinansē, un tas, nu, ir tā, tā kā strausa politika, mēs sakam, šeit nevar, tur nevar, un tur ir problemātiski, bet, nu, līdzekļi ir jāatrod tad ir skaidrs, kā padoma reaģēs, ka tikai pārdalot uh, esošā budžeta, budžeta ietveros. Un tādēļ ir jautājums, vai politiski esam gatavi maksāt šo cenu. Nu, kā jūs teicu, zaļie, nē. Bet, nu, varbūt Salvadoram varētu uzdot jautājumu, ja tas, mm, varbūt, ka izmantojot uh, finanšu pārvedumu jauno nodokli. Tas būtu interesants tāds punkts, bet, nu, Tagad par menedžmenta problēmu, pārvaldības problēmu. Rūbekungs to pieminēja, un ne vienīgo reizi pagājušo nedēļu laikā mēs cerējām, ka ir masīvas problēmas menedžmenta jomā. Tādēļ lūkšu komisiju uh, skaidrot šo jautājumu. Jo tā ir vēl viena cita problēma. Ja uh, projekts, kas jau tiek īstenots, menedžment līmenī ir saskars ar milzīgām programmām un tik milzīgas summas tiek uh, mobilizētas, tad šie nu, jautājumi un jautājumu zīme kļūst vēl lielāka. Paldies Helgai. Tagad ģenerāla direktors var konstatēt, ka daudz grupas un arī daudz uh, dažādu nacionālitāšu uh, kolēģi ir ieinteresēti. Uh, Spānija, Austrija, Vācija un arī Lielbritānija ir uzdevusi jautājumu, tādu pārstāvju uzdevuši jautājumu, tagad Ungāra. Un arī Francija, tagad Francijas pārstāvs runās. Paldies, priekšsētāji kungs. Es gribētu teikt tikai pāris vārdus par šiem projektiem un īpaši par ITER ir bijušas atšķirības, tās ir izteikts, bet nu ir ļoti labi, ka ja budžeta kon, komiteja pievērš šim gan jautājumam, gan arī sarežģītiem programmiem - struktūra, programmēšana, pārvaldība, arī Barcelona esošā aģentūra, un arī, kā Trupelkundze teica, ka ir nepieciešams uzlabojums Un ir e, jau arī bijušas izmaiņas, tātad e, izmaiņu pasākumi jau ir ieviesti un uzlabojumi jau ir, lai arī vēl maz tādi ir. Es gribētu atgādināt pāris lietas. Nu, pirmkārt, mēs esam starptautiskā uh, līgumā iesaistījušies, un uh, Eiropa ir uzņēmusies saistības tāpat kā citi. Nu, mēs varam norēmēt vai nē, bet nu, šodien tā ir, tas ir fakts, un tas ir Eiropas eh, ticamības jautājums un arī eh, citu ticamības jautājums. Un šeit ir izaicinājums rūpniecības politikā, ar ko saskaramies. Vai mēs gribam patiesu rūpniecības politiku Eiropā? Lisabonas līgums dod mums jaunu juridisko bāzi, un vai mēs gribam rūpniecības politiku veidot? Un ITER var būt viena no ilustrācijām tam. Tas ļoti izšķirīgs jautājums. Uh, jo man liekas, ka nav nekas eh, sliktāks, eh, kā pārstā, pārtraukt, aizsākt rūpniecības projektu. Nu, varbūt, ka citi eh, nav labi, tad tos sadala, bet nu nav nekā sliktāka nekā aizsākt projektu pārtraukt ekonomiskās efektivitātes izpratnē. Un bez tam tas ir izaicinājums finanšu jomā, tas mūs arī ļoti interesē. Uh, pieeja ir ļoti dažāda, gan rūpniecības izpratnes ziņā, gan budžeta. No viens bez otra nedarbojas, un eh, respektīvās komitejas eh, ir absolūti nepieciešams eh, runāt par to un jāskat no dažādiem redzes viedokļiem. Tagad par budžeta jautājumiem. Jā, piekrīt tam, kad jūs sakat, ka tās ir papildu izmatas, un grūti to ir finansēt no kopienas budžeta. Nu, es nedaudz atkāpjos no budžeta komitejas viedokļa. Uh, ITER varbūt nav mūsu um, prioritāte, lai arī tas ir būtiski, bet nu nākotnē es piekrītu Salvadoram, tā nav lauksaimniecības politika, uh, kam, kurai vajadzētu rūpniecības politiku finansēt. Tātad ITER uh, uh, projekts ir dārgs Lamasūra kungam, bet nu jautājums, kā mēs finansējam jaunās uh, politikas uh, un arī ITER projektu, un no komisijas es gribētu. Uh, ne tikai īstermiņa ITER finansējumu uh, skaidrojumu saņemt, bet arī ilgtermiņā, kā mēs rīkosimies GMS un Galileo lielo projektu um, kontekstā, vai mēs meklēsim jauns pašu resursus, vai uh, izdevumi tieks apvienoti, nu kā mēs uh, strādāsim, kā mēs rīkosimies, jo mēs varam rast risinājumu gadam, uh, vēl kādam citam. Uh, Bet nu, mēs jau nevaram zaudēt, kā lai saka, uzmanību. Un es domāju, ka par šo jautājumu runājot, šeit ir īstenas politiskās ambīcijas rītdienas Eiropai. Ko mēs darīsim jaunajā finanšu perspektīvā? Ko Eiropa vēlas izveidot? Es domāju, ka lielie struktūra projekti uh, viņi vienkārši nav krituši no uh, debesīm un uh, ka tie neietekmē pilsoņus vai mūs. Tas nav tādēļ, ka tas mums, uh, kā lai saka, sagādā kādu prieku vai zinātniekiem mēs gribam sagādāt prieku. Nē, mēs gribam virzīt uz priekšu visu sabiedrību, sociālos projektus un arī uh, tam būs um, tas dos labumu pilsoņiem un mums ir jāuzņems atbildība par šiem projektiem. Un es gribētu, lai mēs būtu parlamentārieši, kas varētu doties arī uz vietas, lai skatīties, kā šis um, projekts virzās uz priekšu attīstās. Jā, es esmu ar mieru, ka tiek uzdod jautājums un labo nepilnības, bet otrkārt es domāju, ka tas ir nepieciešams Eiropai, rītdienas Eiropai, un es sagaidu no komisijas, lai tā izteiktu priekšlikums konkrēts par pri finansējums. Uh, Jā, es zinu, ka šis paziņojums par rūpniecības politiku un finansējumu būs šonadēļ, bet es gaidu ne tikai mērķus, bet arī noteikums un finansējumu priekšlikums, lai šie projekti varētu līdz beigām tikt īstenoti, jo, uz, jo mēs runājam šeit par Eiropas ticamību. Paldies, kolēģi, ģenerāldirektors ir šeit. Viņam vajadzētu dot vārdu. Tagad Garants Ferms. Es zinu, ka viņš uzstāsies ļoti īsi. Uh, Un tad dosim vārdu ģenerāldirektoru kungam. Lūdzu, Garan. I, I der... Kā uh, ģenerāla direktora šošana rīt teica, nākošo dienu un nedēļu laikā tas mūs nodarbinās arī samierināšanas procedūras sarunās un uh, trilogā. Tas, par ko mēs runājam, tā nav tāda personīga, personīga neusticība, bet gan mūsu iepriekšējās pieredzes. Uh, rezultātā tas, ko jūs tagad teicāt, tas ir tā daudz solējuši, bet mums jau vēl nav tādas nu, noslēdzošas drošības par to, kā uh, priekšlikumi par menedžmentu plāniem izskatīsies un cik tā tas tiks akceptēts un īstenots. Nu, un tagad mums vajadzētu 11. novembrī, ja mēs esam uh, samērināšanas procedūrā, uh, vienojušies dot zaļo gaisu, gaismu papildu finansējumam. Tas ir daudz, kas daudz prasīts. Tādēļ es domāju, ģenerāldirektora kungs ir nozīmīgi budžetā, ja tas šodien nav iespējams, ka nezinu gan kāpēc. Uh, nu, ļoti skaidri uh, raudzīties, kā vispār, kāda ir situācija ar, skaitļi, ar skaitļiem, ne tikai kā uh, ir, kādi ies, ies, i, līdzekļi ir uh, lauksaimniecības uh, sektoros. Nu, tā nauda jau nebūs pazudus, ja mēs nevarēsim vienoties, būs kāda cita, būs kāds cits veids atpakaļ dalību valstīm. Un ja mēs vienosimies, tad būs e, budžeta papildinājums un tāds spēcīgāks tāds pārskats no citām pozīcijām. Bet mēs eh, zinām, ka situācijā, kurā mēs esam, es eh, skatos uz uh, Paulu Rubigi, ir publiski paziņojumi, Austrijas ministri ir piedāvājuši pārskatu un tūlītēji noraidījumu visam. Jā, es zinu, ka man paša pārstāvētā valsts vēlas pārvietojums, nu tā ir tā klasiskā spēle. Un tādēļ ļoti nozīmīgs būs uh, tas, cik tālu mēs varam palikt. Uh, ticam attiecībā uz skaitļiem, kas tagad ir doti un kas ir e, strādājuši, kā šie neatkarīgie eksperti un kas par to galvos. Un jautājums jau ir ne tikai par 1,4 miljārdu, Bet, ja ITER uh, padome uh, ir noteikuši 6,6 līdz 2020. gadam, tad mēs arī gribam tādu zinām garantiju, tam, ka ne sarunu laikā par nākošo uh, finanšu ietvaru mums atkal ir kaut kāds nepatīkams pārsteigums. Nu, es domāju, ka šeit jums būtu vēl kaut kas jādod papildus, kā tas, teiksim, tīri cilvēciskā izpratnē virzās uz priekšu. Un tad es gribētu arī vēl paziņojumu un skaidrojumu par to, ko tas mums nozīmē. 12. oktobrī, man liekas, Motojēma ir teicis, ka gada beigās Francijā sāksies publiskās uzklausīšanas par šo projektu. Kāds ir laika grafiks tur, ko tas nozīmē, jo publiska apspriešana un diskusijas var arī tādus papildus elementus ieviest un varbūt arī e, radīt izmaksas. Un kāds ir laika grafiks Tas ir ļoti saistošs un komisijas priekšlikums daudzkārt izmanto 2010. gada priekšlikumu pārnesta līdzekļus uz 2012. un 2013. gadu. Tas nozīmē, ka attiecībā uz šo aktuālo priekšlikumu, izņemot ITER līniju, kuru mēs arī uh, vēl pakļausim diskusijām pēc finansējums, būs 2012. un 2013. gadā. Un tādēļ uh, gatavība ir, kā Gorans Farms to teica, bet ne jau par katru cenu. Un arī ne uh, par tādu cenu, ka citi projekti netiek īstenot un citi pētnieki. Lai arī citiem pētniekiem varbūt, ka ir viņu uh, intereses par to, ko Eiropas Savienība attiecībā uz inovācijām un pētniecību nākošo gadu laikā var uh, teikt un uh, arī virzīt uz priekšu kā projektu. Un tādēļ es domāju, ka šīs pārdomas par to, ka vajadzētu tādu saprātīgu risinājumu veidu atrast, kas nodrošinātu arī to, ka tie reformu priekšlikumi, par kuriem jūs runājat, būtu precīzāk budžeta vienošanās tekstā iekļauti. Es gribētu apgalvot, ka līdz pat uh, vienošanās tekstam es, nu, teiksim, tādu tā kā ideju uh, apmaiņu veidu, nu, teiksim, mēs atrodam ceļu ar kādu citu komisijas priekšlikumu par ITER finansējumu nesamazinot citas parlamentu nozīmīgās prioritātes. Bet tad jānodrošina tas, ka citi lēmumi, kas tiek pieņemti, jau ir uz galda. Uh, pirms no budžeta rezerves mēs tad šos līdzekļus uh, atļaujam izmantot. Arī tas ir jautājums, par kuru jārunā. Un mūsu lēma var būt atkarīga no tā, ko komisija samierināšanas procedūras laikā mums uh, iesniegs. Ļoti labi, paldies referentam. Es domāju, ka komisija ir jūs uzklausījusi. Pēdējā triloga laikā par budžetu mēs vienojāmies ar padomi, ka būs organizēts nākošā gada sākumā brauciens, kopējs brauciens, tas ir neparasts padomi un parlaments, protams, arī komisija. Kadaraša ir vieta, ko apzīmēsim, bet, nu, liekas, ka Barcelonā noteikti tās nozīmīgākās lietas pat labam tādēļ, ka vajadzētu gan um, būvniecības vietu uh, apmeklēt, gan arī to vietu, no kurienes tas tiek, kā lai saka, projekts kopumā pārvaldīts un uh, virzīts uz priekšu. Nu, katrā gadījumā, kā mūsu uh, referents uh, pieminēja, jebkurā gadījumā komisijas priekšlikums tāds, kāds tas ir izteikts lai sāktu finansēt šo papildu daļu, kas ir nepieciešama, neatrisina problēmu kopumu un ir attiecināms uz 2010. līdz 2013. gada periodam. Un tāda, nu tāda tāda akrobātiska pieeja burtiski ir nepieciešama 2010. gadam. Mēs ņemam no resursiem, jo tie ir pieejami. 2012. gadā sāksim tad tos e, izdot, bet problēma jau paliek 2013. gadā un pēc tam. Tātad mums ir jāpārbauda un jānosaka tas, lai reformas, kas e, notiek, jūsu pakļautībā, ģenerāla direktora un direktora kungi, lai vestu uz to virzienu, uz kura mēs uz, uh, uzticamies. Mēs neapšaubam vienkārši tāpat vien, bet, nu, jāraugās tā ļoti precīzi. Uz attīstību tas ir projekts, kā kolēģi to uzsver, ārkārtīgi nozīmīgs. Lielākā daļa parlamentu vēlas, lai tas būtu veiksmīgs, bet mēs redzam, ka ir tik ļoti sarežģīta finanšu situācija, ka uh, Mūsu pienākums ir ļoti cieši raudzīties uz attīstību, bet nu, katrā gadījumā tiešais uh, kontakts ir nodibināts šodien. Paldies jums! Tātad noslēdzam diskusijas par šo punktu. Tātad, dargie Kolēģi, es domāju, ka mēs esam visus jautājumus izskatījuši, un uh, zālē paliek koordinātori, koordinātori stundu šeit palikt, un nākošā sēde būs 9 novembrī Briselē. Tajā pašā dienā būs sēdes. Mēs sāksim pulksnes deviņos un strādāsim līdz 18.30. Eh, Paldies, sēdes slēgt. Lielīties jums!